Euh, Priekšsēdētāji, jūs atgādinājāt mums ļoti spēcīgi Eiropas vērtības un krīzi. Un šobrīd Ungārija ir politiskā krīze, tāpēc es gribētu uh, izteikt priekšlikumu, ka vajadzētu doties ar parlamenta mašīnu uz Ungāriju, eh, lai tiktos tur ar bēgļiem, tas, lai parādītu faktiski mūsu eh, solidaritāti, lai mēs parādītu arī Orbán kungam un arī viņa valdībai, ka mēs atbalstam šeit um, patvērumu meklētāju intereses un gribam sākārtot šo situāciju. Paldies! Paldies, kolēģi! Paldies par šo norādi! Juridiskā komiteja 13. jūlijas sēdē pārbaudīja Čiza kunga mandātu, un tas ir stājies spēkā ar 11. jūniju. Vai kādam ir iebilst?